nākamās plenārsēdes sākumā. Un ja nu nav nekādu iebildumu, tad tādā gadījumā nodošu sagatavoto rezolūciju attiecīgajiem adresātiem, kas tajā norādīti. Liels paldies!